kas to atbalstīs. Un šo uh, informāciju jūs varat atnest arī parlamenta tīmekļa vietnē Seance en Direct. Un tagad ļoti interesantie priekšsēdētāji paziņojumi. Komiteju priekšsēdētāju uh, konferences paziņojums saskaņā ar reglamentu 87. pantu man paziņoja, ka transporta komiteja ir lēmusi nebalsot pret īstenošanas pasākumiem saskaņā ar kontrolas procedūru. Tāpat arī uh, lauksainiecības komitejas prasība neizteikties pret deleģēto tiesību aktu. Eh, šie ieteikumi tiks pieņemti, ja viena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti nākamo 24 stundu laikā protestēs pret kādu no šiem ieteikumiem. Līdz ar to uh, vajadzēs par šiem ieteikumiem balsot. Ja jūs vēlaties tuvāk iepazīties ar šiem ieteikumiem, protams, varat tos arī atrast parlamenta vietnē zem Seance and Direct. Pēc eh, parlamenta uh, iepriekšējās plenāras sesijas jūlijā kopīgi ar padomas priekšsēdētāju eh, saskaņā